Viņā. Tāpat no SND grupas esmu lūdzis, uh, uh, saņēmis pieprasījumu deputātu nozīmēšanai dažādās uh, komitejās, uh, un uh, ja nebūs nekāda iebilduma, tad mēs šo informāciju, šo pieprasījumu apstiprināsim Safaklējos kungs ārlietu komitejā un uh, šis pats deputāts darbosies arī aizsardzības komitejā. Tālāk mēs nonākam pie balsošanas. Un pirmais ziņojums ir Bensen kunga ziņojums. Point of order. Reglamenta jautājums. Wel, um, 11 jaar geleden is er een aanslag gepleegd. Paldies. Pirms 11 gadiem uh, islam teroristi uzbruka rietumu uh, demokrātiem brīvībai. Un, uh, Es domāju, ka šī būtu laba iespēja noturēt klusumu minūti un godināt šos vairāk kā 3000 bojā gājušos. Pateicos, saka priekšsādātājs, tas nav paredzēts mūsu darba kārtībā, bet es pieņemu, ka būtu atbilstoši, ja mēs pieceltos un godinātu 11. septembra bojā gājušo piemiņu.